Paldies, kompromiss pieņemts, pārējiem pie 203. grozījuma. Dantēna kunga grozījums, kurš par? Pieņemts. 204. grozījums, kurš par? Pieņemts. 205. grozījums, kurš par? Pieņemts. Kurš pret? Kurš pret šo grozījumu? Pārbaudīsim elektroniski. 205. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13 pār 22 pret 1 atturējies, norādīts. Tālāk grozījums. Deve desmit. Kurš pār deve desmit grozījumu? Kurš pār pret? Norādīts. Tālāk grozījums NV desmit. Kurš pār pret? pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par NV10. Beidzam balsot. 15 par 18 pret, 3 atturējušies noraidīts. Tālāk otrais kompromisa grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. pieņemts. Pārējām pie trešā kompromisa. Sākam balsot par trešo kompromisu grozījumu. Beidzam balsot. Paldies, pieņemts. Ceturtais kompromisa grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Paldies, pieņemts. Pārējam pie piektā kompromisa grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Pārējiem pie 2, 3, 8, kurš pār pret pieņemts. 239. identisks, tālāk 240. un 241. kurš pār pieņemts. 242. 243. kurš pār pieņemts. 244. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 244. grozījums noraidīts. Tālāk grozījums 9.12. Kurš par? Pret? Noraidīts. Tālāk 14. grozījums. Kurš par? Pieņemts. Grozījums 9.12. 246. Kurš par? Pieņemts. Grozījums 248 un 249. Kopā. Kurš par? Pieņemts. Pārējām pie septītā kompromisa grozījuma. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriem pie astotā kompromisa grozījuma. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Astotais kompromisa grozījums pieņemts. Pārējām pie devītā kompromisa grozījuma. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie 323 grozījuma. 323. Kurš par? Pret? Norādīts. Grozījums 319. Kurš par? Pret? Noraidīts. Pārējiem pie desmitā kompromisa grozījuma sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie 20. grozījuma. Kurš par? Pieņemts. Grozījums 341. Kurš par? Pret? Mm, mm, pārbaudīsim elektroniski. 3, 4, 1 grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Labi, ka pārbaudījām pieņemts grozījums 341. Tālāk grozījums 21. Kurš par? Pieņemts. Tālāk 11. kompromisa grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums 349. Nē, es atvainojos 339. Tāpat kopā ar 340. grozījumu. Kurš par? Pret? Norēdīts. Tālāk 11a kompromiss grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 348. Kurš par? Pieņemts. Grozījums 349. Kurš par? pieņemts. Grozījums 350. Kurš par 350. grozījumu? Pieņemts, paldies. Tālāk 12. kompromisa grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums 3, tālāk grozījums 378. Kurš par 378. grozījumu pieņemts? Paldies! 13. kompromiss grozījums. Sākam balsot elektroniski. Labi, atkārtosim balsojumu. Par 12. kompromisu. Tas ir personālais balsojums. Sākam balsot par 12. kompromisa grozījumu. 12. kompromisa grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot elektroniski. mēs jau nobalsojām, bija iebildums no zāles. Priekšsēdētājs sākam balsot par 12. kompromisu, beidzam balsot. Godātie deputāti, tā bija tehniska kļūme, jo sekretariāts nepaziņoja, ka tas ir personālais balsojums. Tādēļ mēs atkārtojam balsojumu par 12. kompromisa grozījumu, kā personālo balsojumu. Atkārtojam tātad šo balsojumu un iebildumi no zāles. Labi, tagad balsojam par 12. 12. kompromisa grozījumu kā personālais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 25 par 9 pret 2 atturējušies, pieņemts. Pārējiem pie grozījuma 378. Balsojam par 378. grozījumu. Kurš pār Paldies, pieņemts. Tālāk 13. kompromisa grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie 14. kompromisa grozījuma. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie 407. grozījuma. 407. grozījums. Kurš par? Pieņemts. Tālāk. 408. grozījums. Kurš par? Pret? Norādīts. Grozījums 410. Kurš par? Pret? Norādīts. Kompromiss grozījums 14a. Sākam balsot par 14a kompromisa grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie 15. kompromisa grozījuma. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie grozījuma 419. Kurš par? Pieņemts. Tālāk 16. kompromisa grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 17. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17. kompromisa grozījums pieņemts. Tālāk pārējām pie grozījuma 474 kurš Lazona un Kolumbijai ir grozījums. 474. grozījums, kurš par, pret, norādīts. Tālāk 475. grozījums par, pret, pieņemts. 476 par, pieņemts. 477 par, pieņemts. 478 par, pret, norādīts. Kompromiss grozījums 18. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromiss grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20. kompromisa grozījums pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums 21. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromis grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23. kompromis grozījums pieņemts. Pāriem tālāk pie 24. kompromisa grozījuma sākam balsot elektroniski. Sākam balsot par 24. Beidzam balsot. Kompromiss grozījums pieņemts. Tālāk pārējām pie grozījuma 532. Dantēna kungu grozījums. Kurš par? Pieņemts. Tālāk grozījums 533. Kurš par? Pieņemts. 25. kompromis grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums 26. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Kompromis grozījums 26 pieņemts. Tālāk 27. kompromis grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 26, 27. kompromisa grozījums pieņemts, tālāk 28. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 29. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29. kompromis grozījums pieņemts. Tālāk balsojam par grozījumu 564. Kurš par? Pieņemts. Grozījums 556 un 557. Kurš par? Pieņemts. Un arī 429 turklāt. Tas bija balsojums blokā. Tālāk 30. kompromisa grozījums sākam balsot par to elektroniski. Beidzam balsot. 30. kompromisa grozījums pieņemts. Pārējām pie 31. kompromisa grozījuma sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 31. kompromisa grozījums pieņemts. Tālāk 57. grozījums. Kurš par? Pieņemts. 58. grozījums. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski 58. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie 59. grozījuma. Kurš par? Pieņemts kurš pret, vēl pieņemts. Tālāk 5, 6, 7, kurš par? Pieņemts. Grozījums 60, kurš par? Pieņemts. 61, kurš par? Pieņemts. 5, 6, 8, kurš par? Pieņemts. 5, 6, 9 un NV 33, kurš par? Pieņemts. 5, 7, 1 un 5, 7, 2, kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 571 un 572. Beidzam balsot. Pieņemts grozījumi 573, 574 un 575. Kurš par? Pret? Norādīts. Tālāk grozījumi 576 un 577. Kurš par? Pret? Noraidīts. Grozījums 5, 7, 8, kurš par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Grozījums 5, 7, 8. Beidzam balsot. Norādīts. Tālāk grozījums 9.13. Kurš par? Pret? Norēdīts. Kompromiss grozījums 32. Sākam balsot elektroniski. Zamekam balsovaņu. Pieņemts. Tālāk grozījums 5, 8, 1. Tātad 581. grozījums - personālais balsojums. Balsojam elektroniski. Personālais balsojums 581. Beidzam balsot. 16 pār 16 pret, 5 atturējušies, norēdīts. Tālāk. Kompromisa grozījums 33. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums 33a. Kompromisa grozījums 33a. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums 34. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. Tālāk 35. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 36. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Pārējām pie 37. grozījuma. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. kompromiss grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 39. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 68. grozījums. Kurš par? Pieņemts. Tālāk 69. grozījums. Kurš par? Pieņemts. Tālāk 40. kompromis grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 41. kompromisa grozījums. Sākam balsot par 41. Groz, kompromisa grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie 42. kompromisa grozījuma. Sākam balsot par 42. kompromisu grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriem pie 43. kompromisu grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums 693, kurš par? Pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums 44. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums 45. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 46. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 720. grozījums, Dantēnkunga grozījums, kurš par? Pieņemts. Tālāk grozījums 721, kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 721. grozījums noraidīts. Tālāk grozījums 722, kurš par? Pieņemts, paldies. Tālāk grozījums 723 par? Pieņemts. 724 par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot 724. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 47. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 48. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 49. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums 50. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums 51. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 52. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums 54. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums 55. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums 56. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums 762. Kurš par? Pieņemts. Tālāk 57. kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts pārējām pie grozījuma Regi 19. Regi 19 grozījums, kurš par? Pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums 58. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums 781. 783, 107, 782 un NV50. Kurš par? Pieņemti. Tālāk kompromisa grozījums 59. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk 60. kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk apsvērumu kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie 110. grozījuma. 110. grozījums. Un budžeta kontroles eh, komisijas grozījums numur viens, kurš par pret pieņemts. Tālāk 92, kurš par pieņemts. Tālāk 114. grozījums, kurš par pieņemts Tālāk. Regija 4 grozījums. Kurš pār? Regija 4 grozījums. Kurš pār? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Regija 4.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 Labi, pa, Dantā kungs e, ir uzrakstījušo grozījumu, tādēļ varbūt pārbaudīsim, ne? Reģī 4. Balsojam tagad par grozījumu Reģī 4. Sākam balsot. Pēdzam balsot. Sientam. Przechodzimy do poprawki. Pieņemts. Tālāk 118. grozījums, kurš par pret norādīts. Tālāk grozījums 125. Nē, tātad tagad balsojam par 9-6. Kurš par grozījumu 9-6? Pret norādīts. Tālāk grozījums. Nelielas konsultācijas šeit ar sekretariātu. Simtu trīsdesmit seši grozījums, kurš par pieņemts. Tālāk 147. Kurš par? 147. Pieņemts. Tālāk 97. Kurš par? Pieņemts. 98. Kurš par? Pieņemts. Tālāk 179. Kurš par? Pret? Norēdīts. Grozījums 182, NV 8 un 9, 9 kurš par, pret, pārbaudām elektroniski. Zamykam głosowanie. Chairman, would you mind priekšsēdētāji, lūdzu atkārtojiet vēlreiz šo bloku, par ko balsojam. Zamykam głosowanie. Last page. Eh? Bardzo proszę pan poseł Agniu. Dodu vārdu deputātam Agņū. Simtu septiņdesmit devītais bija grozījums, par ko iepriekš balsojām. Nē, nu, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Balsojam par grozījumu 182, NV 8 un 9. Okay. Następna poprawka 187. 187. Kto jest za? Przeciw. 187. Noraidīts. Iebildumi zālē. Piedodiet, pagarinu šo visu. Jūs teicāt, ka 1,8 un 1,87 jūs uzteicāt gandrīz vienlaicīgi. Tad par ko mēs īsti balsojam? Mēs balsojām par 182, NV8 un 99 grozījumiem kopā. Tagad balsosim par grozījumu 187. Kurš par? Pret? Norādīts. Wasn't... E, sekretariat nie zanotował wyniku. Sekretariāts neatzīmēja e, šo trīs grozījumu balsojumu rezultātus 182, NV8 un 99. Tādēļ, balss, kur ir problēmas? Sekretariāts vienkārši neatzīmē rezultātu, balsojumu rezultātu par šiem trim grozījumiem. Sākam balsot elektroniski 182, NV8 un 99. Beidzam balsot! 12 par 17 pret norēdīts. Grozījums 187 par to nobalsojām, norādījām. Tālāk 191 grozījums, kurš par? Pret? Norādīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 191. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Tādējādi pārējām pie balsojuma par projektu kopā ar visiem grozījumiem. Personālais balsojums sākam balsot. Sākam balsot, beidzam balsot. Divdesmit deviņi par, septiņi pret, viens atturējies. Apsveicu referentu. Ziņojuma teksts pieņemts. Dodu vārdu ziņojuma autoram, lūdzu. Oui, merci. Merci, monsieur le président. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies visiem kolēģiem kas piedalījās šajās, šajā balsojumā. Kā es teicu, ievadvārdos, ja šīs balsojums noteiks to, kas eh, sekos tālāk, tad tiešām tas būs ļoti labi, lai mēs varētu pieņemt reformu. Es eh, pateicos, protams, visiem, pateicos arī visiem par ļoti smago darbu šo dažu mēnešu laikā. Liels jums paldies, un tad, lai tad arī šīs tiesība akts uh, tiktu arī labi īstenots, apstiprināts nākamajā sasaukumā. Tieši viņiem ar to būs jāstrādā. Paldies! Proszę przyjąć, proszę przyjąć w imieniu nas. Lūdzu, gribu pateikties referentam, ēnu referentiem. Uh, visiem darbiniekiem, arī sekretariātam un visiem, kuri pielika savu roku, lai šis eh, dokuments būtu tādā formā, kāds tas ir. Tas ir ļoti labs dokuments. Liels paldies visiem, un tādējādi varam noslēgt šo darba kārtības punktu. Tā kā mums vēl ir laiks, tad es varu dot uh, vārdu deputātiem, ja kāds vēlas izteikties. Neredzu nevienu, nu tad vēlu jums jauku vakaru, tiekamies rīt pulkstens deviņos. Ā, un fotografēšanās arī būs deviņos. Jā, paldies, kā atgādinājāt. Nu, liels paldies vēlreiz sekretariātam, paldies, paldies visiem vēlreiz. Un es gribu teikt, lai eh, paņemat lī, eh, rīt līdzi visi eh, īstās balsošanas kartītes, lai visi varam nobalsot. Lielas paldies!